Manuprāt, pats galvenais uzdevums ir nodrošināt, ka parlaments sūta pilnīgi skaidru vēstījumu komisijai par to, kādu tā, virzienā mēs vēlamies iet energoresursu politikā. Paldies! Līdz ar to tiek beigts debats par šo darba kārtības punktu un tālāk pārējiem pie Vaisgerbera ziņojuma par ar metroloģiju saistīto direktīvu atcelšanu. Un pirmā runātāja ir Vais Gerbers kundze. Pagaidīsim, kamēr apsēdīsies komisijas pārstāvi, un tad sāksim diskusiju. Mrs. Weisgerber. Aizgarbers kundze lūdzu. Priekšādātāji, Tajāni kungs, kolēģi. Pirmkārt vēlos teikt paldies ēnu referentiem un kolēģiem no IMCO komitejas visiem, kas piedalījās ziņojuma sagatavošanā bez konstruktīvas un atklātas sadarbības ar komisiju un Beļģijas prezidentūru nebūtu bijis iespējams pabeigt šo dosieji un balsot par to rītdien. Kā referentes esmu ļoti apmierināta ar rezultātu un jūs jau droši vien varat iedomāties, astoņas direktīvas tiks atceltas, tās ir novecojušas un būs mazāka birokrātija līdz ar to Eiropā. Un interesanti runājot par šīm direktīvām, tās lielākā mērā novecoja tādēļ, ka tās aizvietoja startautiskie standarti, kas atspoguļo uh, jaunākās tehnoloģijas. Bieži vien regulējumi valstīs tiek aizvietoti ar harmonizētiem Eiropas noteikumiem, bet tagad Eiropas noteikums aizvieto starptautiskie noteikumi. Un ja mēs vēlamies tuvāk pievirzīties savam mērķim, proti samazināt birokrātijas līmeni Eiropā par 25% līdz 2012. gadam, tad mēs esam nostājusies uz īstā ceļa un Šoverkungs, kurš vāca darba grupu par birokrātijas samazināšanu, ir teicis, ka ir jārāda piemērs šajā jomā un jāpāriet no runām pie darbiem. Un, protams, vissvarīgākais vienmēr slēpjas detaļās. Šajā saskaņā šo ziņojumu tiks atceltas astoņas ar metroloģiju saistītas direktīvas, un tur ir redzami par skaitu izplatītājiem, ūdenim, par standārtu māsu transporta līdzekļu riepspiedēm mērītājiem, kuģu tilpni kalibrēšanu. Visās šajās jomās tagad ir jaunāks digitālās ierīces, kas uh, tiek izmantotas citādāk, un līdz ar to arī vecos noteikumus var atcelt tas nekādā veidā negatīvi neietekmēs iekšējo tirgu un patērētāju aizsardzību, kas mums, protams, visiem ir ļoti tuvu. Un padomu ļoti ilgi strādāja pie šī dosē, mēs uzsākām formālas trialogu diskusijas un panācām saprātīgu secinājumu pirmajā lasījumā starp padomi un parlamentu. Viena direktīvām par kuģu tilpņu kalibrēšanu tiks atcelta 1. jūlijā. Nākamgad pārējās septiņas direktīvas tiks atceltas tiklīdz būs pārskatīta mēr instrumentu direktīva, pie kuras komisija šobrīd strādā. Līdz ar to, ka šis darbs tiks pabeigts, tad arī pārējās septiņas direktīvas tiks atceltas. Un priekšlikums tiks iesniegts līdz 2011. gada beigām, un tad Izpētot jauno direktīvu, komisija izlems, vai un kuri elementi no vecajām direktīvām ir jāpatur un jāiestrādā mērinstrumentu direktīvā. Ja dalībvalstis var pierādīt, ka nosacījumi septiņās direktīvās ir nepieciešami, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību, piemēram, piemēram par iepspiediem mērītājiem, ja šeit ir nepieciešami kādi nosacījumi, kas, kas ir jāpatur, tad tie tiks iestrādāt mēru instrumentu direktīvā. Un termiņa beigās šīs septiņas direktīvas tiks atceltas, un tas pierāda, ka Eiropa ļoti nopietni raugās uz birokrātijas mazināšanu. Un esam ļoti lepni, ka Eiropas parlaments dara solīto un dara savu, sniedz savu vārtāvu samazinot birokrātiju nodrošināt vienkāršākus tiesību aktus un noslēgumā vēlos runāt par korelāciju tabulām. Tās ir tabulas, kuras dalībvalstis sagatavo, lai pierādītu, ka tās ir pārnesušas direktīvas un kā tas ir darīts. Mēs izlēmām izmantot vieglāku formulējumu, mēs vēlējāmies izmantot stingrāku pirms tam. Uh, bet es domāju, ka galu galā rezultāts ir pietiekami labs, un es esmu apmierināta ar sanākto. Paldies, tā Jāni kungam, vārds lūdzu. Grācie, senjor prezidente, voļo. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu pateikties Vaisgarbers eh, kundzei par eh, darbu, ko viņa ir veikusi, ļoti detalizēti aplūkojot sarežģītu un daudzslāņainu priekšlikumu. kurš ir ticis izskatīts jau krietnu laiku un par kuru ir bijušas diskusijas. Un tas, ka ir panākt vienošanās pirmajā lasījumā, tas tik tiešām runā par uh, referentes uh, spējām koordinēt uh, viedokļus un nostājas. Šis ziņojums principā ir par labāku regulāciju, par viedu eh, likumdošanas aktu izstrādāšanu. Un eh, tas ir viens no svarīgākajiem mērķiem Eiropas eh, Savienībā. Eiropas komisija ir apņēmības pilna vienmēr censties uzlabot Eiropas Savienības tiesību aktus, un, kā jau referenta mums atgā, atgādina, astoņas novecojušas direktīvas tiks atceltas sešās nozarēs. Un tāpat tiks atcelti arī daži citi instrumenti, kuru lietošana ir novecojusi tiek aplūkoti progresīvāki produkti, kuri neietilps, nav ietilpināmi veco direktīvu tvērumā. Šobrīd nacionālā līmeņa tiek, um, tiesība akti pastāv, bet pastāv arī Eiropas līmeņa tiesību akti, kuros ir aplūkoti veca tipa instrumenti un tāpat arī jaunāka tipa instrumenti. Eh, nozarēm ir zināmas tehniskas grūtības, un eh, tieši tāpēc ir nepieciešams pārskatīt, eh, uzlabot šos tiesību aktus, un ir īpaši attiecībā uz tiem instrumentiem, kas tiek pārdoti citās dalību valstīs. Tāpēc mēs ļoti pozitīvi vērtējam šo kompromisa tekstu, kurš paredz, ka pirmā direktīva tiks atcelta līdz nākošā gada beigām un pārējās sešas līdz 2015. Eh, gada beigām. Mēs eh, esam ar mieru aplūkot argumentus eh, par labu harmonizācijai, kas varētu tikt pausti šī darba laikā. Un, ja līdz aprīlim mēs saņemsim kādus priekšlikumus, tad noteikti izstrādāsim priekšlikumu par sakojot šim eh, viedās likumdošanas eh, principam. Paldies! Sí. Of... Eh, vārds komikundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu paust pilnīgu atbalstu Vaisgarbers kundzei un domai atcelt sešas padomas direktīvas par metroloģiju. It īpaši pozitīvi vērtē viņas priekšlikumu uh, dot dalībvalstīm pietiekam daudz laika, lai tās varētu izvērtēt, kāda ietekme būs šī atcelšanai. Pārskatot tātad mēra instrumentu direktīvu. Kaut gan es piekrītu visiem šiem mērķiem, tātad likumdošanas vienkāršošanai un viedākai likumdošanai, es domāju, ka ir eh, tikpat svarīgi, lai mēs dalībvalstīm dotu pietiekam daudz laika pārbaudīt uh, šādus gadījumus, tātad, kad tiek atceltas direktīvas, lai nerastos juridisks vakums. Šādā veidā mēs varētu risināt dažu dalību valstu paustās bāžas, ka viņām nav pietiekam daudz laika ieviest jauno tiesību aktu, kuram, protams, būs jāstājas spēkā tik līdz tiks atcelts iepriekšējās direktīvas. Bet te mēs esam guvuši labu kompromisu starp komisijas pozīciju, tātad komisija vienkārši vēlas atcelt vecās direktīvas un stātos spēkā jauna direktīva, jauna regula, līdz tiks izstrādāt mēra instrumentu direktīva un dalībvalsts attiecīgi nākuši klār saviem priekšlikumiem. Paldies, vārds Gephards kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es gribētu pateikties Vaisgarbers kundzei par uh, ārkārtīgi labo sadarbības garu, kas uh, valdīja viņas darba laikā. Savas grupas vārdā gribētu skaidri norādīt, ka es neesmu un nebūtu tik entuziastiska kā jūs par šīm direktīvām. Jā, tas nozīmē, ka mēs atteiktos, atceltu noteikumus, kas attiecas uz zināmiem novecojošiem mērinstrumentiem, bet tomēr, kā arī šis darbs ir parādījis, visa sarežģītība ir detaļās un mums ir ļoti grūti nospraust labāko ceļa virzībai uz priekšu. Mana grupa atbalstīs šo kompromisu, jo mēs esam panākuši apstiprinājumu no Eiropas komisijas, ka šie pasākumi tiks pārskatīti, lai nodrošinātu, ka tātad, kad nepieciešams mēri instrumenti, Attiecīgi mērinstrumenti var tikt iekļauti iestrādāt mērinstrumentu direktīvā, un es eh, paļaujos uz komisiju, ka šis pārskats tiks veikts ļoti detalizēti un nopietni. Tātad, kā jau es teicu, mēs atbalstam šo kompromisu, pilnībā apzinoties faktu, ka uh, daži konkrēti pasākumi tiks vēl, būs tālāk vēl jāizskata. Runājot par korelācijas tabulām, gribētu skaidri norādīt, ka mēs eh, pieņemam šo diezgan uh, tādu robusto tekstu redakciju, bet es domāju, ka šis būs viens no pēdējiem dokumentiem, kur mēs to pacietīsim. Mēs esam par to, lai Eiropas tiesību akti Eiropas līmenī tiktu uh, transponēti un to ievērošana tiktu arī uh, nodrošināta. Bet to mēs varam pārbaudīt tikai tad, ja mēs saņemam uh, informāciju, un informācija ir cieši saistīta ar šīm korelācijas tabulām. Tātad pie šī jautājuma ir citīgi jāstrādā. Paldies, vārds uh, Buzoikungam. Paldies, gribu pateikties referentiem un citiem kolēģiem, kas ir devuši ieguldījumu šajā ziņojumā. Kaut gan sākumā šķita, ka jautājums ir ārkārtīgi tehnisks, tomēr beigās bija skaidrs, ka uh, ir nepieciešams politisks risinājums. Ir nepieciešams eh, vienkāršot akī komunitēru un jāceļ tās direktīvas, eh, kurās ir eh, nosacījumi par mērinstrumentiem, kas vairs tiek, netiek izmantot tehniskā progresa ietvaros un tāpēc, ka stājušies spēkā starptautiski standarti. Komisijas pieeja ir loģiska. Ja savstarpējās atzīšanas princips darbojas un tāpat jau var nodrošināt brīvu kustību, tad nekāda tālāka regulācija nav nepieciešama un tehniskās specifikācijas ir jāpieņem katrā dalība valstī. Tomēr direktīva atcelšana nedrīkstētu radīt jaunas barjeras brīvai a, kustībai, un tas netīkst radīt administratīvu slogu. Tāpat jānodrošina, lai nav iztrūkstoši posmi atceļot direktīvas. A, pirmā lasījuma ziņojums Simko komitejā parādīja, ka ir atceļam zināmi nosacījumi, zināmas direktīvas. Dalībvalstēm ir paredzēts dot vairāk laika izpētīt, vai direktīva atcelšana novedīs pie kādas juridiskas neskaidrības. Ziņojumā ir paredzēts nosacījums, ka komisijā jāizvērtē, vai mērinstrumenti, kas uh, ietilpst atceltajās direktīvās, vai tos ir iespējams iekļaut uh, mērinstrumentu direktīvas ietveros. Ņemot vērā to, ka ir pieņemts horizontāls lēmums par korelācijas tabulām, Kalda sēnu references aicinu atbalstīt šo tekstu, par kuru ar padomu, ar padomu ir panākt vienošanās pirmajā lasījumā. Paldies! Paldies, uh, Rūlas kundzei vārds! Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties referentam par ļoti labo sadarbību, tāpat gribētu pateikties arī citiem ēnu referentiem. Izteikšos pavisam īsi. Galvenie argumenti jau ir izklāstīti. Mana grupa atbalstīs kompromisu vienošanos. Mēs uzskatām, ka. Uh, ceram, ka komisija, tad, kad tā pārskatīs mēra instrumentu direktīvu, tā ļoti rūpīgi vēros visu notiekošo un attīstības tendences. Mēs esam panākuši kompromisu par korelācijas tabulām Bet tas ir kompromiss, kas attiecas tikai uz noteiktu laika periodu, un mums ir nepieciešama labāka rīcība. Mēs gribam, lai mēs varētu pārbaudīt dalību valstu darbību šajā jomā, un šai sakarībā mums ir nepieciešamas korelācijas tabulas. Paldies, un tagad vārdā uh, Kušusnikungam vārds. Paldies, uh, priekšstādātāji! Runājot par šo direktīvu atcelšanu, es domāju, ka komisijas priekšlikums ir labs piemērs Eiropas tiesību aktu vienkāršošanai un labākas regulācijas nodrošināšanai. Mēs nevaram eh, vēlēties harmonizāciju par jebkādu cenu. Ir jāskatās, eh, kā ir izmantojami citi instrumenti, kā piemēram starptautiskās normas. Un šie alternatīvie instru instrumenti ir jāliek vietā tur, kur to pielietojums ir efektīvāks. Runājot par metroloģiju, Es dodu priekšroku uh, brīvprātīgai savstarpējas atzīšanas sistēmai, balstoties uz starptautiskām normām. Ar nožēlu atzīmēju, ka uh, parlaments un uh, uh dažas dalībvalsts nav atbalstījuši šo liberālo pieeju un dod priekšroku konservatīvai pieejai. Tomēr, neskatoties uz visu, es ārkārtīgi pateicos referentei par to, ka viņi ir meklējusi kompromisus. Uh, Es eh, personīgi novērtēju viņas iesaistīšanos šajā darbā un pateicos viņai, jo pateicoties viņai šis eh, projekts netika paslaucīts, tā teikt, zem tepiķa. Paldies, un tagad vārds eh, Rosīkungam. Paldies, cienījamie kolēģi! Gribu pateikties par šo ziņojumu. Tas ir ārkārtīgi tehnisks teksts, uz kuru mēs jau gaidām vairākus mēnešus. Ziņojums izgāja cauri komitejai, diezgan ātri, jau martā, bet tā kā bija nepieciešama, nepieciešams panākt vienošanos padomēs ar 27 dalību valstīm, tas viss prasīja diezgan ilgu laiku. Problēma reāli ir tāda, ka komisija vēl nav nākus klajā ar priekšlikumu direktīvai par mērinstrumentiem, kas aizstātu novecojušās direktīvas, kuras mēs gribam aizstāt. Eh, komisija ir vēlējusies eh, atcelt astoņas direktīvas, bet eh, tāpat laikā tā nav izstrādājusi jaunu priekšlikumu mēra instrumentu direktīvai. Tā tad nav ņemts vērā nozaru un iedzīvotāju vajadzības un vēlmes. Es domāju, ka daži kolēģi ir pauduši liels bažas par to, kā dalība valsts rēģēs uz to visu, bet um, jāsaka tomēr, ka Eiropas Savienības uzņēmumi un dažādās nozares ir parādījušas, ka nekas katastrofāls nenotiks šādā gadījumā. Šādas bāžas nav pamatotas. Noteikumi, ko mēs šeit ierosinam, ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu dinamisku tirgus vidi Eiropā. Uzņēmumiem ir grūti strādāt Eiropā, kad pastāv ļoti daudz uh, birokrātijas un pārāk daudz prasību. Parlaments šeit rīkojas loģiski, un loģiski tas nozīmē rīkoties saskarē un saskaņojumā ar citām institūcijām. Paldies, un tagad vārds Roitovs kundzei. Paldies, cienījamie kolēģi. Šo direktīvu atcelšana varbūt nešķiet interesants politisks temats, bet tomēr te ir runa par uh, Uh, subsidiātas principu, principu ievērošanu un par labāks likumdošanas principu. Ir dažādas starptautiskās uh, normas, kas attiecas uz uh, uh, harmonizāciju, bet Eiropas līmenī šī harmonizācija nevienmēr nav veikta. Es gribu pateikties uh, referentei, kuru no vienas puses uh, atbalsta komisijas priekšlikumu, tātad atcelt direktīvas, bet no otras puses uh, ka tiek aicināts dalībvalstīm izsvērt tātad jaunu mēzu instrumentu direktīvu, lai tādā veidā izvērtētu, kāda būs šo direktīvu atcelšanas ietekme uz uh, nacionālo valstu uh, likumdošanu. Es domāju, ka uh, mums ir jāizvērtē, vai savstarpējas atzīšanas princips ir piemē, uh, pietiekams, lai nodrošinātu juridisko atbilstību. Esmu pārsteigta, ka dalība valstis dod priekšroku labāk harmonizācijai. Noslēgumā es gribētu pateikties referents kundzei, kura ir panākusi uh, lielāko vairākumu IMCO, IMCO komitejā un kura rada arī kompromisu ar padomu. Paldies! Paldies, un tagad dodu vārdu Hārbor kungam, komitejas vadītājiem. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribu pateikties Aņai Vaisgarberei Eh, kura ir iekšējā eh, tirgus komitejas eh, ļoti strādīga locekla. Tad, kad viņi uzsāka darbu pie šī ziņojuma, un tas bija diezgan drīz pēc vēlēšanām pagājušā gadā, mēs visi domājām, ka tas bija no vienas puses ļoti vienkāršs priekšlikums no komisijas puses, tā tad atcelt novecojušas direktīvas, uh, un ka to varētu ļoti ātri izskatīt un bez īpašiem uh, strīdiem. Es domāju, ka uh, risinājuma sarežģītība un laiks, kas ir pagājis, parāda, ka uh, deregulācija un birokrātijas samazināšana nebūtu nav tik vienkārši, kā cilvēki domā. Ir ārkārtīgi viegli nākt klajā ar tādām fasādes frāzēm par uh, tiesību aktiem, bet reālā pasaulē vienmēr ir cilvēki, kas grib saglabāt dažādu regulējumu un uh, tik, tikko, tikko tas, tā teikt, pielicis padomē, tad eh, dažādām valstīm radās ļoti dažādas dziļas problēmas. Piemēram, par eh, kuģu tilpņu kalibinēšanu vai citiem jautājumiem. Tātad katrai valstī bija kaut kāds savs konkrēts specifisks jautājums. Un es domāju, ka eh, šeit ir jārunā ne tik daudz par priekšlikumu vērtību, jo pēc dažiem mēnešiem mums būs alternatīvs priekšlikums, kas principā padarīs šo dokumentu par novecojušu, un mēs it kā varētu pat nogaidīt uh, Bet mans aicinājums tomēr komisijai ir tāds. Aplūkojiet savu ietekmes novērtējumu, izvērtējiet to detalizētāk un aiciniet arī dalību valsts iestāsies, iesaistīties pirms jūs nāciet klajā ar savu jauno priekšlikumu. Un uh, būtu labi, ja mēs šim jautājumam varētu pievērst to vairāk uzmanības. Tātad no vienas puses eh, viss šis darbs ir bijis veiksmes stāsts, bet ar tādiem zināmiem nosacījumiem. Es domāju, mums no tā vajag nākotnē mācīties. Paldies, un tagad brīvā mikrofona sadaļa Kelī kungam vārds. Paldies! Es pozitīvi vērtēju references priekšlikumus, un eh, jā, mēs tik tiešām dzīvojam daudz mazākā pasaulē. Un eh, savstarpēja iedarbības starp cilvēkiem ir daudz lielāka, un uh, mēs esam spēruši tālus soļus jau nākotnē. Un ir nepieciešams strādāt arī par piemēru instrumentu jautājumu, un es uh, pozitīvi vērtēju astoņu metroloģijas uh, direktīvu atcelšanu un birokrātijas samazināšanu par 25%. Man šķiet, dažkārt mēs par zemu novērtējam cilvēku iespēju pielāgoties. Manā valstī, piemēram, cilvēki ir pārņēmuši jauno valūtu, eiro un, un, un eiro centus Un tāpat arī agrāk mēs runājām par jūdzēm, un mēs esam pārgājuši uz kilometriem. Tātad tas ir padarījis dzīvi vieglāku daudziem cilvēkiem. Un es domāju, ka katrā ziņā tas ir solis pareizā virzienā. Tātad vēlreiz paldies referentei. Paldies. Komisāra kungs, jums vārds. Grāci, signor Presidente, jo ringrazio tutti. Paldies priekšsēdētāji, gribu pateikties visiem cienījumiem deputātiem, kas izteicās diskusijās. Tas parāda, ka pastāv liela interese un vēlme vienkāršot tiesību aktus. Domāju, ka pozitīvais ir tieši tas, ka no šīs vienkāršošanas iegūs patērētāju un uh, valstu administratīvās iestādes. Gebhards kundze ir norādījusi, ka komisijai ir pētījumi, kuros ir izskatīta harmonizācijas ietekme. Rosīkungs, diemžēl, ir aizgājis, bet viņš pauda kritiku komisijas virzienā. Būtu jauki, ja viņš būtu palicis līdz šim brīdim un uzklausījis atbildus savu kritiku, bet gribu norādīt, kā padome, parlaments un komisija nāks klējā kopīgu paziņojumu par 2004. gada direktīvu numur 22. Un uh, komisija, kā jau es teicu, nākamā gada aprīlī nāks klajā ar jaunu priekšlikumu. Savu pirmā izteikumu, pirmā izteikumā es teicu, ka uh, mēs pie šī plāna arī pieturēsimies. Gribu vēlreiz pateikties uh, cienījumiem deputātiem par uh, to sadarbības garu, ko jūs uh, demonstrējāt strādājot pie korelācijas tabulām. Paldies, un tagad vārds vēlreiz referentē Vaisgribers kundzei ganz herzlich bei den Kolleginnen un Kollegen bedanken, auch für die wertvollen Wortbeiträge. Paldies! Es gribētu pateikties visiem deputātiem, kas ir devuši ieguldījumu vai nu šais debatēs un arī ziņojumā. Es ceru, ka rītdienas balsojums uh, nodrošinās uh, šī darba uh, turpināšanos. Kā, es, kā jau tika teikts, komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu nākamā gada aprīlī. Tas mums ļaus arī izvērtēt, vai mēs varam saglabāt daļu no novecojošiem instrumentiem. Ir nepieciešams uh, nodrošināties, ka neiestājas juridiskais vakums, kā jau kolēģis norādīja. Un es domāju, ka mums vajadzētu spēt izpildīt uh, šo prasību. Dalībvalstīm noteikti būs jāpārdomā tos aspektus tieši tajos noteikumos, ko katra dalībvalsts gribētu saglabāt lai mums tik tiešām būtu patiesa Eiropas līmeņa noteikumi, nevis tikai dažu dalību valstu vēlmes paustas. Un 2011. gada septembrī, novembrī notiks diskusijas par šiem jautājumiem, tiks iesaistīts dažādas iesaistītās puses. Esmu sazinājusies ar daudziem uzņēmiem, esmu diskutējis par pašreizējām direktīvām, esmu uzdevusi jautājumus, vai viņi joprojām izmanto tiecīgos mērinstrumentus, bet uh, Piemēram, runājot par spirtam skaitītājiem. Vīna ražotāji saka, ka viņi vairs neizmanto šos novecojušos instrumentus, tāpēc ir ļoti uzmanīgi tas viss jāpārskata. Visus tātad šie iepriekšējie noteikumi. Mūsu mērķis, protams, ir samazināt Eh, birokrātiju par 25% līdz 2012. gadam, un šis laika termiņš jau ir pavisam tuvu. Tātad, ja mēs gribam šo mērķi sasniegt, tad mums ir visiem jādod ieguldījums arī šeit Eiropas parlamentā. Un noslēgumā par korelācijas tabulām gribu teikt, ka mēs eh, radām kompromisu eh, šoreiz, bet nākotnē es gribētu aicināt dalību valstis. Apņemties un nodrošināt, lai šīs korelācijas tabulas tik tiešām tiktu darītas zināmas. Paldies! Uh, Lielas paldies tiešām. Paldies, komisāri. Balsojums būs rīt. Nākošais darba kārtības punkts.